īstenoti e, pakta regulējumi, tad varētu būt tā, ka pakts varētu ierobežot kopējā tirgus iespēja. Tas būtu bīstam. Paldies, saka priekšsēdētājs Kierska kungam. Un tagad e, mēs beidzam vienas minūtes e, runas. Vēl ir ierakstīta Barbara Maķēras kundze, bet es neredzu viņu uh, plenārsēžu zālē. Uh, tāpēc arī es teiktu, ka beidzam vienas minūtes uh, ziņas. Dažreiz šīs minūtes bija diezgan garas, divu minūšu ilgumā, bet tagad nākamais darba kārtības punkts Šalde Mozes kundze ziņojums produktu vispārējā drošība un tirgus uzraudzība. Lūdzu, vārds referentē. Sabiendo, ka e, eh, tiene cuatro minutos. Tātad viņai ir četras minūtes laika. un eh, viņa var runāt līdz eh, sešām minūtēm, jo tās ir četras plus divas minūtes. Lūdzu vārds referentēji. Šalde Mozes kundzei vārds uz četrām minūtēm. Paldies! Es jums īsi informēšu par to, uh, kas ir ietverts manā ziņojumā. E, ziņojumā ir runa par direktīvas pārskatīšanā produktu e, drošība un tirgus uzraudzība. Tas ir iniciatīvas ziņojums, mēs viņu izstrādājām, jo e, komisija vispārējo direktīvu grib atjaunot. Mums tas ir labs iemesls, lai sagatavot šādu te ziņojumu. Ma, es esmu iedalījusi ziņojumu divās daļās. Mēs e, izsakām ieteikumus e, saistībā ar tirgus uzraudzību kopumā, un es, protams, arī runāju e, par konkrētiem priekšlikumiem saistībā ar šo te direktīvu, par produktu vispārējo drošību. Eh, kad mēs pirms pāris gadiem saņēmām eh, direktīvas eh, projektu, tas bija liels solis, tomēr mēs varam vēl uzlabot šo situāciju. Kā ar ko mums ir vislielākās problēmas? Vislielākās problēmas ir tas, ka tirgus uzraudzība nav mērķtiecība, mērķtiecīga un nenodrošina produktu drošību. Eh, tāpēc arī mēs esam par to, lai tirgus eh, uzraudze tiktu pastiprināta krīzes eh, situācijā vienmēr, diemžēl, situācija ir tāda, ka darība valstis dara arvien mazāk tirgus uzraudzībai, kas nāk par ļaunu nevien patērētājiem, bet arī uzņēmumiem. Un Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstību vienotā tirgus noteikumiem. Un eh, es eh, atkal un atkal esmu dzirdējis, ka nav vispār pieredzēts, ka tiek veiktas kontroles šo produktu sektorā. Un, protams, ka šī, tas rada problēmas uzņēmumiem, jo tirgus kontrolei ir jābūt lai eh, kon konkurence būtu eh, godīga un krāpnieki tiktu atklāti. Tāpēc tirgus uzraudzība uzņēmumiem ir ļoti svarīga. Un tas, protams, attiecas arī uz patērētājiem. Es runāšu konkrēti par priekšlikumiem, kādi mums ir un ko mēs piedāvājam komisijai. Daudz mēs runājam tieši par patērētāju tiesībām un interesēm. Ja mēs esam konstatējuši, ka produkts ir izsekojams, tad var arī pieņemt lēmumu, piemēram, izņemt produktu no tirgus, ja tas ir vajadzīgs. Un uh, dalībniekiem ir jābūt ātri rīkoties, ja uh, tirgū nonāk bīstami produkti. Uh, Tāpat ir būtiski, lai trešo valstu produkti uh, tiktu rūpīgi izpētīti, analizēti un ir jākonstatē, ka trešajām valstīm daudz lielākā mērā, daudz rūpīgāk ir jāievēro Eiropas Savienības iekšējā tirgus likumi. Uh, Mums ir jāuzlabo likumdošana Eiropas Savienībā un vajadzīga arī statistika par negadījumiem, par nelaimes gadījumiem Eiropas Savienībā. Ir jāzina, kādi produkti ir izraisījuši nelaimes gadījumus iekšējā tirgū. Mums ir jārīkojas daudz uh, mērķtiecīgāk, lai varam būt pārliecināti, ka produkti tieši praktiskā ziņā nelabvēlīgi neietekmē tos uzņēmumus, kas ievēro visus noteikumus. Runājot par tiešsaistes e, tirzniecību, arī šeit e, var redzēt, ka drošības prasības atšķirās no produktiem, kas ir parastajā tirzniecības apritē tāpēc ir būtiski labāk sadarboties ar muitas iestādēm, lai raudzītos, lai visi noteikumi, kas šeit minēti, tiktu ievēroti. Jādomā arī par bērnu drošību šajā ziņā un ir izteiktas vēlmes ne tikai nodrošināt drošību bērniem, bet visiem patērētājiem. Produktu drošības direktīva ir jāpārstrādā un ir jāstiprina uzraudzība tirgū un e, ir jābūt tādai saskanīgai tirgus uzraudzībai visā tirgū. Vajadzīga vienota sistēma, pieejai jābūt integrētai. Svarīgi arī atzīt, ka produktiem jābūt drošiem, lai konkurence būtu godīga. Un es vēl gribētu pavisam īsi likt komisijai pie sirds pārstrādāt šo direktīvu, sākt vajadzīgos darbus un sagādāt arī atbilstošos līdzekļus. Paldies! Paldies! Šalde Mozes kundze. Tātad tagad ir brīvais mikrofons un referente ir izmantojusi viņai atvēlēto laiku. Tā tagad būs brīvais mikrofons, pēc tam došu vārdu komisārei. Paldies, priekšēdētāji. Es ļoti priecājos par šo konstruktīvo pieeju un labo sadarbību ar kolēģi Šaldemozes kundzi. ITRES komiteja piedāvā dažādas idejas un impulsus, un Šaldemozes kundze tos ir izmantojusi. Runa ir par jaunām tehnoloģijām, jauniem materiāliem, kas ļautu nodrošināt produktu izsakojamību, piemēram, izmantojot eh, čipus vai viedkartes un tā tālāk būtiski nodrošināt drošību un piedāvāt patērētājiem pilnīgu informāciju par produktu izcēlsmi, produktu uh, sastāvam un arī uh, ražošanas uh, veidam ir jābūt pilnībā skaidram, jābūt skaidrībai par drošības apsvērumiem, par to, kas ir atbildīgs, ja kaut kas nav kārtībā. Uh, Mēs esam sastapušies ar krāpniecības gadījumiem, un Eiropas parlamentam ir jārīkojas e patērētāja interesēs. Paldies! Es atgādinu, ka jums katram ir tikai viena minūte. Cik augu kundze, lūdzu? Mulțumesc, domnule președinte, o felicit și eu pe colega noastră pentru rap. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsveikt e, kolēģi ar šo e, ziņojumu un pateikties par to, ka viņa ir akceptējusi mūsu grozījumus. Tas ir ir no ITRE komisijas, un es gribētu arī runāt par Eiropas standartu nozīmi, kas atvieglo konkursu procedūras. Tajā pat laikā arī garantējot produktu drošumu. Mēs gribētu aicināt komisiju nodrošināt uh, standartizācijas procesu finansiālo ilgtspējību, izmantojot uh, privātās uh, un publiskās partnerības un raudzīties, lai šī sistēma būtu efektīva. Mēs pasvītrot, ka ir nepieciešams vienkāršot Eiropas standartus un samazināt um, termiņus eh, standartu izgatavošanai. Mēs aicinām startautiskās standartizācijas organizācijas samazināt noteikto laiku, kas tiek noteikts standartu izstrādāšanai. Paldies Tikau kundzei, Figurēdo kundze lūdzu. E, e, Paldies priekšsēdētājiem. Jāsaka, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs rūpīgi sekotu produktu drošības noteikumiem. Tas nozīmē aizsargāt ne tikai ražotājs, bet arī patērētājs, jo vienkāršojot standartus, samazinot uh, laika termīnus, mums ir jādomā, lai nemazinātos tās garantijas, ko mēs varam nodrošināt patērētājiem un ko viņi pieprasa. Raugoties uz šiem um, drošuma un standartu aspektiem, nevajadzētu aizmirst arī importētos produktus un raudzīties, lai arī tiem tiek noteikts vienlīdz stingras um, drošuma prasības. Uh, šajā gadījumā svarīgi ir runāt arī par norādi uh, izgatav, uz izgatavošanas valsti. Un par to iet runa arī Šaldamos kundzes ziņojumā, un Rūpniecības komiteja savos grozīmos arī norādījis tieši uh, uz šiem izcelsmes valsts aspektiem. Un tādēļ, es domāju, mēs varētu uzlabot patērētāju un ražotāju aizsardzību un nodrošinot drošākus produkts Eiropā. Paldies, Fikureito kundzei! Obermaier kungs lūdzu. Tā, ja, Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojumā ir runa par lielu progresu, bet tomēr aizdomas rada tas, ka kaut arī protodrošības direktīvai un uh, rotaļlietu direktīvai un rapeks apmēram 60% no pieteiktiem produktiem nāk no Ķīnas, un lielākā daļa no bīstamiem produktiem nāk no tāda tirgus, uh, ko nekontrolē Eiropas Savienība tā nevar to izdarīt. Es ceru, ka jaunā sistēma palīdzēs to risināt, un uh, Eiropas Savienība jāņem jau stipra pozīcija, lai uh, aizsargātu savus iedzīvotājus. Viena ceturtdaļa no bīstamajiem uh, produktiem ir bērnu rotaļlietas, uh, bērnu sēdeklīši, tā Repeks teica pagājušajā nedēļā. Eiropas Savienība šādās uh, gadījumos rēģē pārāk lēni. Dievsfenoli lietošana nedrīkst vairs tikt pieļautā, ražojot bērnu piena pudelītes, bet gribētu šeit eh, jautāt arī Eiropas komisijai, eh, kas ir ar, eh, ar tiem vējas izraišošajām vielām, kas ir bērnu rotaļlietās. Tās nav joprojām aizliedz. Un tā, šāda produkta ir ātrāk jāatsauc no tirgus, un šīs produkcijas cikls ir, ir jāuzlabo. Paldies, kolēģi! Tālāk vārds Roitavas kundzei. Děkuji, pane předsedající. Dlouhodobě hledám. Paldies, priekšsēdētāji. Jau labu laiku mēs meklējām iespēju realizēt pasākums, eh, kas liektu tirgu ienākt eh, arvien vairāk bīstamiem produktiem. Es piekrītu referentei, ka mums ir jāpārskat spēkā esošā likumdošana un ir jāuzlabo sadarbības starp dažādām iestādēm, kā arī noteiktās soda sankcijas dalību valstīs. Tāpat mēs atbalstām obligātu riska analīzes noteikšanu pirms jebkuru produktu laišanas tirgu. Ņemot vērā to, ka liela daļa bīstamo produktu nāk no trešajām valstīm, es uzskatu, ka ir absolūti uh, nepieciešami un svarīgi šo pienākumu noteikt ne tikai Eiropas ražotājiem, bet arī panākt, ka tas tiek apstiprināts starptautiskajās tirzniecības organizācijās. Paldies, Roitkovs kundzei! Tālāk Vestlunds kundze, kur būs pēdējā runātāja sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Kristelē Šaldemovas kundzei par izcilu labo ziņojumu. Es gribētu pasvītrot vēlreiz, ka mums ir nepieciešams vairāk resursu un vairāk pārbaudas, lai garantētu produktu drošumu. Mēs lasām atkal un atkal presē uh, par atklātajiem pārkāpumiem un arī patērētoju aizsardzības organizācijas norāda uz daudzām problēmām, kas apdraud uh, mūsu patērētāju uzticību. It īpaši uh, tas varētu kaitēt bērniem viņu veselībai. Mums ir jāraugās, lai veikalos netiktu realizētas preces, kas patiesībā ir bīstāmas. Ļoti svarīgi ir runāt arī par ķimikālijām, kas atrodams šajos bīstamajos produktos, un ļoti daudz mm, ķīmisko vielu, kas ir aizliegtas Eiropā, bet kas joprojām atrodas produktu sastāvā, kas tiek realizēti Eiropas Savienībā. Un mums ir jānodrošina sadarbības augstākajā līmenī, lai šādus produktus neielaistu tirgu. Paldies! Paldies! un mēs slēgsim šīs debatas uzklausot uh, komisāri Damanakī kundzi. Un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisārei par uh, klātbūtni šeit. Gan šajās debatēs, gan arī vienas minūtes runu laikā. Paldies, vārds jums, Damanakī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas bija patiesi interesantas. Un pārsteidzoši, ka uzstājās gandrīz tikai sievietes. Es gribētu pasvītrot šo faktu. Komisijas vārdā es gribētu apsveikt Eiropas parlamentu par rezolūciju, kas attiecās uz um, vispārējās drošības un tirgus uzraucības direktīvas pārskatīšanu. Komisija apsveic šo rezolūciju un mēs augsti vērtējam šīs rezolūcijas saturu kvalitāti. Šīs rezolūcijas secinājumi atspoguļo arī komisijas plāns attiecībā uz produktu drošumu noteikumu pārskatīšanu Eiropā. Mums ir nepieciešama likumdošana, kas ļauj efektīvi kontrolēt un uzraudzīt tirgu tajā pat laikā nodrošinot iekšējā tirgus darbību. Komisija jau ir uzsākusi plašu konsultāciju procesu ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai panāktu mans iepriekš minēto mērķi. Lai atrastu vienotu risinājumu dažādās produktu grupās un nozerēs, uh, komisāri ir vienojušies strādāt kopā, lai konsultētu Eiropas Savienības normas, kas attiecās uz tirgus uzraudzību. Komisija ir apņēmības pilna nodrošināt, lai patērētāji un uzņēmumi varētu mm, baudīt priekšrocības, ko dod uh, drošas preces iekšējā tirgū. Tādēļ mēs raudzīsim šīs normas uzlabot tā, lai tās uh, palīdzētu labāk aizsargātu patērētājus un viņu veselību. Tajā pat laikā mums ir jārespektē dalību valstu kompetence risinot šos jautājumus, bet normām ir jābūt tādām, kas ļauj efektīvi identificēt uh, um, bīstamos produktus un adekvāti reaģēt uz jauniem riskiem, kas parādās globālo piegādes ķēžu kontekstā. Gribētu pasvītrot, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta bērnu precēm un bērnu aprūpēji. Tāpat mums ir jāraukās, lai mēs notrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem tirgus dalībniekiem Eiropas Savienībā un lai maksimāli samazinātu administratīvās izmaksas. Konsekvence starp produktu drošības noteikumiem, kas iestrādāti vispārējā drošības un tirgus uzraudzības direktīvā, kā arī 2008. gada pakotnē, iekļautās normas būs tās, kas tiks pārskatītas. Tāpat mēs noteiksim uh, patreizējo mm, iesaistīto pušu pienākumus kas attiecās uz uh, koordināciju, tad mēs tieksimies to uzlabot. Un visbeidzot, agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošana nepārtikas precēm ir lieta, kas būtu jāievieš pēc iespējas ātrāk. Tā jau tiek izmantot mūsu sadarbībai ar Ķīnu un citām valstīm, bet mums ir nepieciešams uh, to uzlabot un pilnveidot, lai e, atbildētu uz esošajiem izaicinājumiem. Vairāk nozara komisāri ir apņēmušies nākt klajā ar vienotām normām, kas uzlabot vispārējo tirgus drošību un tirgus uzraudzību. Paldies komisārs kundzei! Līdz ar to esam noslēguši debatas un uh, par šo rezolūcijas projektu balsosim rīt pusdienas laikā. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir